Der Präsident! <laughs> Vielen Dank. Paldies. Atsākam sanāksmu, sanāksmi informēšu par uh, grozījumu trešās. Uh, grupas balsojuma rezultātiem rezolūcija par ES koordinētu rīcību cīņā pret Covid-19 pandēmiju un tās sekām. Rezultāti ir šādi. 42. grozījums noraidīts. 11. grozījums pieņemts. 21. grozījums noraidīts. 69. Eh, grozījums noraidīts, 70. grozījums noraidīts, 47. Eh, grozījums pieņemts, 4. grozījums pieņemts, 71. grozījums noraidīts, 12. grozījums noraidīts. Piektais grozījums pieņemts. 26. grozījums pieņemts. 72. grozījums noraidīts. 27. grozījums pieņemts. 6. grozījums pieņemts. 73. grozījums noraidīts. 23. Eh, grozījums pieņemts. 74. Eh, grozījums pieņemts, 75. grozījums noraidīts, 79. Eh, grozījums noraidīts, Uh, divi identiski grozījumi, 7, 14 un 28 ir pieņemti. 20. grozījums pieņemts. Uh, Orģināla teksta 36. paragrāfs pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, trešā daļa pieņemta. Orģinālais uh, teksts paragrāfs 37. pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, 50. grozījums pieņemts, 16. grozījums pieņemts, 51. grozījums noraidīts. Un uh, visbeidzot, 52. Uh, grozījums arī noraidīts. Uh, Eh, par eh, grozījumu ceturto grupu rezolūcijai par ES koordinētu rīcību cīņā pret Covid-19 pandēmiju eh, tiks paziņoti rīt, 9 no rīta. Sēde turpināsies rīt, piekdien 17. aprīlī, pulksten 19. Darba kārtība ir Uh, publicēta un pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Un uh, līdz ar to šī vakara sēde slēgta, darbs turpināsies rīt.